varētu arī sekas dažādiem uh, soļiem. Un tādēļ komisija ir sākus publiskas konsultācijas šajā jautājumā. Paldies! Paldies, komisāra kungs, jūsu uzstāšanās noslēdz šīs diskusijas. Nākošais darba kārtības punkts ir um, vienas minūtes uzstāšanās. Uh, Vairāk kolēģi ir lūguši vārdu. Pirmais runātājs Zādas kungs atgādina, ka jūsu runas laiks ir viena minūte, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi kolēģi, gribētu runāt par problēmu kas ir saistīta ar mātēm, ar maziem bērniem un vecāku atgājumu cilvēkiem, kas uh, ceļo ar aviotransportu. 1107 uh, 2007 regula parāds, ka šādiem cilvēkiem ir jāsniedz pieeja lidostām, bet mēs redzam, ka daudz šīs regulas noteikumi netiek ievēroti. Eiropas komisija ir uh, ieviesusi nosacījums arī šogad, uh, bet uh, netiek ņemta vērā šī sabiedrības grupa, protams, proti ne mātes ar bērniem, ne vecāki cilvēki. Un mēs taču vienmēr sakām, ka cilvēki jāinformē par viņu tiesībām, mums vajadzētu mainīt šīs regulas nosaukumu, proti mātes ar bērniem, uh, Un uh, vecāka atgājuma cilvēki šeit būtu jāmin. Mums jārūpējas par to, lai šie noteikumi tiktu ievēroti visās uh, Eiropas Savienības lidostās. Jimenez Ponze, arī vienu minūtu lūdzu. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, como ciudadana española. Kā biedra cilvēktiesību apakškomitejā un uh, esmu Eiropas un Spānijas pilsoņa un terorisma upura. Uh, Seviļā tika nogalināts mans brālis, un uh, es gribētu norādīt uz Venecuālas uh, valdību un viņu prezidentu. Viņi pieļāva, ka ETA teroristi iekļuva Venecuēlas teritorijā. Hugo Čāves valdība viņus uzņēma, kaut gan ir uh, starptautisks āresta orders. Uh, Tas ir pārkāpums pret eh, Eiropas Savienības eh, pilsoņu pamatiesībām. Un tas ir arī milzīgs pazemojums visai Spānijas tautai, kad kaut kas tāds tiek pieļauts. Zapatero nedrīkst turpināt uh, klusēt uh, civilās gvardas. Uh, ierēģi ir spīdzināti, kas cīnījās pret ETA, Mēs konstatējam, ka notiek sadarbība starp ETA un šo te valdību. Zapatero nedrīkst uh, kļūt par uh, cilvēku, kas uh, spiež roku tādam cilvēkam kā Čavesam. Tas ir uh, vadītājs, kas uh, uzņems pie sevis teroristus. Mēs nedrīkstam ignorēt šo problēmu. Mums ir jāsniedz tāda atbilde, kas uh, apmierina Eiropas pilsoņus. Es atgādināšu, ka viena minūte ir runas laiks. Tagad Stīler kundze viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze. Šodien es vēlējos pacelt jautājumu par to, ka 18. septembrī 36 kolēģi šajā namā, tajā skaitā es, tika pagodināti uh, Eiropas plaušu uh, fonds uh, mūs uh, apbalvoja par to, ka mēs esam darījuši uh, ciņā pret uh, smēķēšanu, un šis ir uh, plaušu uh, gads e, Eiropā, un mēs joprojām turpinām savu darbu. Pat labam tikai 10 no 27 dalībvalstīm ir ieviesušas visaptarošu uh, e, smēķēšanas aizliegumu publiskās vietās. Skotijā mēs esam viena no pirmām valstīm, kas ir ieviesuši uh, smēķēšanas aizliegumu publiskās vietās. Uh, kolēģi, nesenie pētniecības eh, atzinumi ir parādījuši, ka 20% eh, samazinājies bērnu skaits, kas ar asmu tiek eh, nonāk slimnīcās, tāpēc, ka ir publiskās vietās šis smēķēšanas aizliegums. Tam ir jātiek arī citās ES valstīs ieviestam, bet tātad paldies ar šiem kolēģiem, kas ir saņemši 18. septembrī šo apbalvojumu. Paldies! Štīlers kundzei, tagad Šilders kundzei minūte. Priekšsēž kungs, es gribētu apsveikt pagājušās nedēļas budžeta komitejas balsojumu Eiropas komisāru uh, eh, uh, eh, eh, al algām vairs neļaut um, um, arī citas atvieglojumus piemērot. Uh, Čalim Krīvī gadījumu tādu vairs netiks atkārtot, uh, jo viņam bija iespējams interešu konflikts 201 pieprasījumi no komisijas e, e, um, komisāriem ir um, izteikt lūgumu e, uzņemties kaut kādu algot darbu komisāru uh, pilnvaru laikā, un tikai viens nav ticis izpildīts. Tāds nevar turpināties. Paldies. Tagad vārds Gozlikam minūte. Paldies par to, to vārdu. patreizējā Slovākijas valdība ierosina tādas sojas, ko, kas ierobežo e, tiesnešu neatkarību, ko konstitūcija garantē. Konstitūcija domāts grozīt, lai mazinātu tiesnešu imunitāti, ir iesniegt šādu likuma projektu bez konsultācijām Slovākijā, pat labam de demokrātija tiek apdraudēta, deformēta, To apliecina arī fakts, ka augstākās tiesas priekšsēdus un juridiskās uh, komitejas eh, vadītājs, jiem divreiz tika liekts uh, iekļūt er, uh, Slovākijas parlamentā, kad šīs jaunās likuma projekts tika apspriests. Šis jaunais likums arī tieslietu padomes mē pārstāvēto tiesnešu uh, skaitu samazinātu pirms viņa pilnvērt termiņa izbeigšanās un arī politiķu skaits pieaugtu tiesnešu uh, izraudzīšanā. Tas ir tikai neliels izgriezums no tā, kas notiek Slovākijā. Paldies Kozlikungam. Nākamais runātājs. Eh, šī diena, 8. oktobrs, ir svarīga diena Ungāru tautai, jo um, ir. Mm, 150 gadi kopš um, neatkarības ciņām pagā, pagājuši, un šodienas uh, Rumānijas teritorijā norisinājās šīs uh, cīņas. Um, 1956. gadā arī bijis atcelšanās atkal pret komunismu. 13 mocekļi, e, no kuriem 4 tikai bija Ungāri, kas uh, cilvēktiesību bas aizstāvēja, uh, tas ir uh, ļoti no, būtiski Ungāru acīs. Un tagad Dias de Mera. Paldies priekšsēdus kundze, es vēlētos nosodīt Ugo Čāvēsa antidemokrātisko attieksmi pret um, cilvēktiesību aizstāvjiem, piemēram, nesen Karakasas uh, lidostā. Šis režīms uh, uh, uz uzbrūk EPP eh, locekļiem, tas nevar tikt pieļauts. Te runa ne tikai par ES1, bet par brīvības, demokrātijas un cilvēku tiesību aizstāvību e, eh, kopumā. Un tās, protams, nepatīk šādiem totalitārijas e, eh, valdniekiem, kā Čavesam. 27. septembrī bija e, vēlēšanas, kas it kā deva pamatu cerībām, bet mums ir jāreģē uz situāciju un jāatbalsts opozīcija. Ko mēs varam gaidīt no valdības, kas Al-Qaida atbalsta, kas uh, teroristiem, uh, eh, tas uh, eh, valdībā, viņiem piešķir uh, amatus, neko nevaram gaidīt no tādiem priekšsēdus kundas. Tas ir šokējoši. Uh, un mums ir ļoti stingri jānostājas uh, no parlamenta puses pret to. Un tagad vārds Tabaidi kungam. Paldies, priekšsēdus kundz. Uh, eh, dalītajā Eiropā bija uh, liecība tam, cik absurda ir bipolārā pasaule. Eiropas atkal apvienošanās bija priekšnoteikums Eiropas atkal apvienošanai, kā arī uh, 2004. un 2007. gada es paplašināšanās uh, pasākumiem. Uh, neviens Eiropā uh, uh, Vācijas dalījuma absurditāte ne jau tik smaga kā mēs Ungārijā, un Vācijas atkal apvienošanās bija sākums Eiropas apvienošanai. Berlīns mūlu krišana izbeidz uh, augstā kara Eiropas dalījumu, kā Ungārs esmu īpaši uh, lepojos ar Ungāru politiķiem, vadītājiem, kas tajā laikā bija pietiekuši drosmīgi atvērt robežas uh, uz dzels uh, aizkar robežu uz Austriju, un tā arī dzelzājas, ka um, nolaist. Ģula Horns, ārlietu ministrs Miklošs Nēmeķis, premjers, izdarīja vēsturisku soli, kas nebūtu bijis iespējams bez arī uh, reformistu līderu Mihailu Gorbačovu. Nākošais runātais Galaherkungs. Uh, you, Paldies, priekšsēdētāji. Es tikko atgriezos no Īslandes. Uh, pievienu, piedalījos kopējā parlamentārajā komitejā un divu dienu apmeklējumu laikā mūsu delegācijā bija ļoti labas sarunas ar Īslandes valdības pārstāvjiem un Īslandes parlamentu pārstāvjiem, runājot par viņu pieteikumu dalību Eiropas Savienībā. Kad delegācija tikās ar zivsainiecības ministru, es izmantoju izdevību runāt par uh, uh, makrels kvotu palielināšanu, un mums visiem ir atbildība uh, par zivsainiecības ilgtspējību, aizsargāt zivju krājums, un pieņa, atcerēsimies, ka 12. oktobrī uh, Londonā Islande sāks sarunas ar piekrasts valstīm, un es ceru, ka tiks rasts uh, apmierinošs iznākums. Finanšu krīze joprojām ir jūtama Islandē, un tieši uh, Tāpēc eh, arī aizseiva eh, ir svarīgs jautājums, ir būtiski, lai iesaistītās puses turpinātu sarunas eh, un cerams panākt arī labu risinājumu. Nākošais runātājs Kumucakos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti iepriecināts, ka Barņē kungs komisārs ir zālē, jo šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Dabas katastrofas ļoti ietekmē cilvēku dzīvi, tās rada liels ekonomiskos zaudējums. Ir absolūti nepieciešams, lai Eiropas Savienība varētu efektīvi atbildēt uz šādām ārkārtas situācijām. Lai to sasniegti, Eiropai vislabāk jāizmanto tās rīcībā esošie instrumenti un jāmobilizē tās pilsoņi. Eiropā ir brīvprātīgo tādas ļoti senas tradīcijas. Uh, Domāju, ka ir jāveido brīvprātīgo uh, korpus, kas ir 214. pantā Lisabonas līgumā noteikts. Atgādināšu, ka 2011. gadā būs Eiropas brīvprātīgo darba gads. Un uh, veidojot šādu um, vienošanos, mēs varētu stiprināt Eiropas tēlu uh, un arī vairāk iesaistīt gan Eiropas pilsoņus, gan arī būt piemērs visai pasaulē. Mums jārīkojas steidzīgi, lai uh, veidot šo Eiropas brīvprātīgo korpusu. Paldies! Paldies! Nākošais uh, runātājs uh, Zjorbio. Dāmas un kungi, kopš, tātad sākot ar 2013. gadu, būs CO2 emisija ierobežojums. Uh, Tagad ir šis slieksnis pazemināts no 0,6 uh, tonām CO2 par katru produkcijas tonu, un tas var radīt uh, sarežģītu situāciju daudziem ciementu ražotājiem Eiropā, un tā skat arī polijas ražotājiem. Mēdījos tiek lēsts, ka cementa cenas varētu pieaugt par 30%. Tas ietekmēs arī patērētājus. Uh, un uh, bremzēs ekonomikas attīstību uh, visur, kur uh, celtniecībā tiek izmantots cements. Īpaši bīstama situācija ir jaunajām dalībvalstīm, kurām vēl ir jāpanāk bagātākās valsts kā Francija un Vācija, kas jau daudzus gadu desmitus atpakaļ uzbūvēja savu infrastruktūru. Pirms daudziem desmitiem gadu nebija šādi ierobežojumi, un šī situācija uh, var radīt vēl vienu negatīvu efektu, proti ražošana tiks pārcelt ārpus Eiropas Savienības un tādējā cietīs mūsu ekonomika. Tusas, oui? Nākošais Tusas kungs. Το αντιδημοκρατικό ψήφισμα που εγκρίθηκε στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Uh, nedemokrātiska rezolūcija 5. oktobrī tika pieņemta uh, Eiropas uh, padomā. Daudz kustības tiek pielīdzinātas uh, teroristu uh, uh, kustībai. Mm Vai jūs būtu lūdzu tik laipns un nedaudz lēnāk runāt, jo vienkārši netiek jums līdzi priekšsēdētāji? Mēs uh, esam pret šo rezolūciju, it īpaši Grieķijā, kur uh, tautas uh, kustības uh, ir um, senas un uh, cilvēki pretas, pret, protestē pret uh, valdības taupības pasākumiem. Uh, nedemokrātiski aizliegumi ir tie, ko tagad redzam. Jāpārtrauc uh, uh, cilvēka eksploatācija, darba ļaužu klasu cīņa, lai atjaunotu tautas kustību visā uh, e Eiropā, cīnīsies pret šo rezolūciju, un tai jānonāk vēstures uh, mēslēnē. Uh, Mums uh, jāsaceļas pret šo skandalozo rezolūciju, un <clears throat> tā izpauž uh, Eiropas kapitālismu. Bet uh, tas viss nepārtrauks uh, uh, darba ļaužu cīņu. Paldies. Nākošā runātā Andri Kiensko. Pirmininkē, šodien Briselīje vyksta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien uh, Briselē notiek Eiropas Savienības un Ķīnas samits. Klimata pārmaiņas un tirzniecība un arī cilvēktiesības nāvis sots un uh, piespiedu darbs ir darba kārtībā. Bet es gribētu uh, vērst jūsu uzmanību uz, uz vēl vienu svarīgu jautājumu - Tibeta. Mēs varam tikai paust nožēlu, ka dialogs starp Dalai Lama un Ķīnas varas iestādēm uh, norit ļoti lēni. Pēdējā saruna kārta notika pagājušā gada novembrī. Sēdes un sanāksmes notiek ļoti reti, neregulāri un ir tāda neusticības at, atmosfēra. Dalai Lama jau ir atteicies no prasībām uz plašāku autonomiju, un es gribētu, lai turpinātos dialogs starp Ķīnu un uh, Tībetu bez vārdarbības tā lama šādu dialogu atbalstītu un darīs visu, lai to veicinātu. Nākošais runātais Vadim Kung. În România funcționează, din nefericire, o cenzură brutală. Paldies, priekšsēd. Diemžēl Rumānijā eh, mēs tagad vērojam tādu brutālu eh, cenzūru, kāda nav nevienās citā dalībvalstī. Un uh, Eh, par to atbildīgi ir Nacionālā audiovizuālo mediju eh, padoma. Eh, tā ir staļinistiska mašinērija, kas cenzētu tādas lielisks uh, autors kā Ģēte, Cervanzes, Tes, uh, ja viņi būtu rumāniešu dien, viņas, uh, viņi būtu zem cenzūras. Un, uh, Eh, šī eh, padoma ir tāda kā eh, ziloņu kapsēta, no kā zombija iznāk ārā, un šī ir briesmīga diktatūra, kas valda Rumānijā. Mm. Un, uh, TV eh, šovi, kuros eh, opozīcija saka patiesību, eh, tiek cenzēti. Atļo, atļaujiet mums atgūt to, ko ieguvām 90. gadā presas brīvību. Paldies tagad, Hārkins kundze, paldies priekšsēškundze. Šopēcpēdien mēs iepriekš runājam par Lisabonas līgumu sociālajiem noteikumiem, kas mums uzliek par pienākumu mūsu politikas sociālo dimensiju ņemt vērā vai Eiropas saimnība ekonomiskās sekas. Um, vispār ņem vērā un kāra komisija. Um, īrijai tiek prasīts izpildīt stabilitātes un izaugsmas nolīguma noteikums līdz 2014. gadam. Protams, fiskālā konsolidācija ļoti svarīga, bet vai mēs tikai raugamies uz skaitļiem, 3% e, e, prasību izpildīt līdz 2016. gadam, e, vai būs slikti. Tāda ir šī stingra pēc, tātad austeritāte bez domāšanas, tas ir tas, ar ko mēs saskarāmies. Fiskālā korekcija par katru cenu. Kā ar nepieciešamību atkal atjaunot mūsu tautsemniecību? Jā, 3% jā, bet mums tas ir jāizdara ilgākā laika grafikā. Es apzinos, ka daudz no grūtībām grupām ir pašu eh, vainas dēļ, un es negaidu līdzjūtību, bet eh, šādi bezdomīgi, eh, neprātīgi austeritāte mūsu tautsēmniecību sagrauc, kur joprot ņem daudz uzņēmumu bankrutē. Paldies, un tagad vārds Skridēļs. Škrideļevskai. Paldies, priekšsēdus kundze. Eh, pēdējo dienu gaitā mēs esam atkal, atkal dzirdējuši par jauniešiem, kas ir uh, miruši no narkotika pārzodozēšanas. Polijā šī problēma ir ļoti izplatīta. Mums ir radies priekšstats, ka šeit likumdošana mums neko nepalīdz. Uh, narkotika ražotāji nesodīti e, šādus e, narkotikas apgrozījumā ienes vēl ātrāk nekā, tātad jaunas narkotika veids ātrāk e, nekā valsts tā spēja aizliegt. Un šīs narkotikas tiek um, par um, nekaitīgām apzīmētas, bet šīs jaunā tipa narkotikas e, patiesībā e, ir tāda pašiedarbība kā e, aizliegtās narkotikas. Mums ir ātri, efektīvi jāstājas šai problēmai pretī. Uh, Mums ir jārūpējas eh, pār tūkstošiem jaunu cilvēku veselību, tāpēc mums vajadzīga ir informācijas kampaņa, kas informētu sabiedrību par šo jaunu tipa narkotiku kaitīgumu. Paldies, un tagad vārds. Kelijam. Eh, paldies priekšēd. 16. oktobrī Financial Times ziņoja septembrī par to, eh, ka eh, es paši eh, resursiem ir problēmas. Un te ir vajadzīgs iniciatīvas, bet finanšu ekonomiskā krīze diemžēl nav novedusi pie tā, ka uh, riska kapitāls uh, tiktu veicināts. Riska kapitāls ir vienīgais veids, kā mēs varam uh, jauns mans uzņēmums kā Google, Facebook un Skype uh, atbalstīt. Tie nodrošina piekļuvu kapitālam, ekspertīzei un gatavo uh, tirgu uh, jaunu uzņēmumu ienāšanai. Un tāpēc ir īpaši veicinām 3-7 gadu garumā. Mums ir jāaizpild šī plaisa starp mums, ASV un Japānu Un es domāju, mums ir jāņem vērā um, McQueen uh, pētniecības komisāra uh, vārdu. Paldies, tagad vārds Alfano kundzei. Grazie, prezidente. Io voglio denunciare questo. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu šī parlamenta uzmanību uh, vērst uz to, ka tad, kad pāvests uh, apmeklēja Palermo, tad eh, pamatiesību harta un Itālijas konstitūcija tika pārkāpta, eh, tika mīdīts kājām vārdbrīvības tiesības. Un atkal mēs redzējām, ka Itālijā eh, bija situācija, kad ir er, Itālijas policija konfiscēja dokumentus, kas bija vienkārši evanģēlī citāti. Arī grāmatnīcā, kur bija uh, izliekti plakāti, tie tika noņemti. Tātad policija bez tiesas sprieduma ielauzās šajās telpās. Tas ir demokrātijas pārkāpums. Kaut gan dem, Itālija taču ir demokrātiska valsts. Tika pārkāpta vārda brīvība, lai ļautu pāvestam apmeklēt šo reģionu. Uh, Tiek teikt, ka tā ir baznīcas problēma un baznīcas krīze, bet mēs konstatējam, ka krīze Itālijā ir arī laicīgajās institūcijās. Tāmas Eskokungs, lūdzu. În ciuda măsurilor anticriză luate de guvernele țărilor dāmas un kungi! Neskatoties uz pretkrīzes pasākumiem, ko īsteno Eiropas Savienības eh, valstu valdības, demonstrācijas un streiki parāda, ka situācija netuvu nav uzlabojusies. Šie te pasākumi, ko uh, valdības īsteno, lai aizpildītu caurums budžetā, ir tieši tie, kas rada jaunu krīzi, samazinot cilvēku ieņēmumus un viņu uh, uh, dzīves līmeni. Varbūt ir pienācis laiks dalību valstu valdībām mainīt savā tieksmi, nostādot pilsoņu intereses uh, virs banku interesēm, jo pilsoņi kļūst aizvien nabadzībām, uh, kamēr bankas aizvien gūst peļņu. Ja kādam ir jābūt zaudētājiem šajā spēlē, nevajadzētu būt tā, ka tas vienmēr ir vienkāršais iedzīvotājs. Paldies! Uver. Adraverkungs. Gracias, señora presidenta. Yo también voy a hablar de Venezuela, porque hay quien... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī biju Venecuēlā, bet uh, demokrātija jau nozīmē ne tikai to, ka cilvēki var balsot vēlēšanās, bet var to darīt arī droši un brīvi. Arī privātīpašums ir jārespektē, bet Venecuēlā pilsoņi un arī uzņēmumi saskars ar draudiem. Uh, Kāds uzņēmums, piemēram, kas tika nodibināts uh, Venecuēlā, kurā uh, strādā tūkstoši iedzīvotāji, tātad tūkstoši darbinieku, tas tika aplaupīts, proti, konfiscēts. Uh, Un kas tad notiks rīt, kā to var zināt? Pilsoņiem Venecijolā vajadzētu būt iespēja justies brīviem, uzņēmējumiem jādod iespēja justies drošiem, lai viņi zinātu, ka rīt viņiem neatņems visu. Venecijolai vajadzētu kļūt par patiesu demokrātiju, kur mēs eh, varētu nešaubīties par šīm lietām. Renijai Kundze nākošā lūdzu. Dankeschön. Ich möchte auch... Paldies. Es gribētu norādīt uz uh, starptautisko transporta nedēļu, kas notiks Stambulā. Starptautiskās uh, solidaritātes dienas iemesls ir agresīvā rīcība, uh, kuru īsteno transporta uzņēmums, kas darbojas visā pasaulē pret saviem darbiniekiem. Diemžēl Turcijas darba tiesības vēl neatbilst Eiropas standartiem un darba devēji to bieži vien līdz uh, pēdējai iespēja izmanto. Uh, saskaņā ar darba likumdošanu arotbiedrība kādā uzņēmumā var darboties aktīvi tikai tad, ja vairāk kā 50% uh, ir organizēti darbinieki. UPS, starptautisks uzņēmums ar savu rūpjo darbību, ir uh, pārtraucis um, šo organizēšanās kampaņu, atlaidz daudz cilvēkus, kas bija iesaistījušies arotbiedrībā un uh, centās uh, panākt savu atzīšanu. Kopš maija tūkstošiem uh, cilvēku cīnās par viņu darbu attiecību atjaunošanu un labākām darba tiesībām. Šīs metodas uh, Eh, noved pie tā, ka arotbiedrības nevar darboties Turcijā. Jā. Paldies, nākošais Bilbao Barandika. Gracias, presidenta. El próximo 18 de octubre se inicia un juicio. Paldies, priekšsēd. Šomēnes Turku pilsētā uzsāks process pret demokrātiskās Turku partijas vadītājiem. Uh, kur starpā arī pilsoņu mandātu saņēmuši pārstāvi, arī mēri, un viņi vienkārši ir mierā, mierīgā veidā savu uh, pārliecību aizstājuši. Viņa partija tiek pasludināta par ārpus likumu. Kurdu minoritāte, eh, kā jau reiz redzam, tiek Turcijā apspiesta. Februārī mēs pieņēmām rezolūciju lai apsveiktu šīs valsts progresu, kas tuvojas Eiropas Savienībai, to mēs labi arī apzināmies, bet jārūpējas arī par to, ja Turcija vēlas tikt uzņemta Eiropas Savienībā, tad mums jābūt arī solidāriem ar kurdu, kurdiem, un es gribētu Eiropas parlamentu un komisiju aicināt šeit oficiāli izteikt uh, eh, eh, Rājien Turcijā par šo uh, lietu lucru care se poate întâmpla în timpul unei crize economice este ca... Paldies! Viena lieta, kas var notikt ekonomiskās krīzes apstākļos, ir, ka tai var sekot politiska krīze, un tieši tas arī pat labam notiek Rumānijā, kurā mēs esam redzējuši vislielāko ekonomisko kritumu. Valdība ir piemērojusi austeritātes pasākums, taupības pasākums, kas ir bez precedenta miljoniem pilsoņu ir spiesti iztikt, uh, dzīvot augstumā un tiem nav pieejams zāles. Uh, tas ir izmisīgs stāvoklis uh, ziemai tuvojoties uh, un ar ļoti samazinātiem ienākumiem. Uh, arī ir pārkāpta brīvā izteikšanās, kā jau šovakar, uh, tātad runas brīvība, kas šovakar jau ir izskanējis. Jauns pensiju likums samazinās pensijas tāds tiek gatavots, to vajadzētu apšaubīt Eiropas institūcijams. Jā, cīnās pret antidemokrātiskām tendencēm Rumānijā. Paldies. Paldies, Kretu kundze. Nākamais. Nākamā runātāja. Es gribētu runāt par eh, vienu atgadījumu vakardienu Portugālei, kas mūsu valstī un Eiropā un visai uh, pasaulē svarīgs. Šampaljumo fonds eh, vēža pētniecībā neiroloģijā ir pavērusi jaunu sadaļu, jaunu lapus atšķīrusi. Piecsimt miljonu eiro ir tikuši izmaksāti, lai pētītu vēzi ar to ir domāts e, veicināt e, izcīlības centrus, izcīlas prakses slimnīcās, un tieši to mēs Eiropā arī atkal un atkal esam pasvidrojuši, cik tas ir svarīgi Eiropas skatījumā. Šis fonds Portugālē e, tā tad dos iespēju strādāt pētniekiem no visas pasaules. Tas jauns posms Portugāles un Eiropas pētniecībā. Tagad vārds Mikolašikam. Uh, Paldies priekšsēdi. Rītdien es eh, piedalīšos Eiropas Padomas parlamentārās asamblējas sēdē un būs ziņas par sieviešu piekļuvi eh, veselības aprūpē, kā arī sirt sirdsapziņas uh, eh, ieslodzīto jautājumiem, bet uh, tas, tā ir iejaukšanās, šis ziņojums uh, Eiropas Savienības kompetencija. Te ir runa par reproduktīvo veselību, par abortiem, par sterilizāciju, par mākslīgu apakļošanu. Es citēju, samazināt. Uh, dzīves ilgumu, lai tātad saīsinātu dzīvi e, nedziedinājumiem slimiem, piemēram, etanāzija, aktīva etanāzija. Un e, šeit grib uzlikt pa pienākumu e, šāda veida iejaukšanos izdarīt un vajāt tādus, kas vēstos pret to. Tas nav pieņemami. Šāda veida regula Eh, likumdošanu Eiropā eh, pieļaut, jo tas ir pretrunā ar pamatiesībām. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdus kundze! Ir bezatbildīgi sacīt, ka Spānijas ārpolitika cīņā pret uh, terorismu esot uh, neefektīvi. Mēs nevaram apgalvot, ka Čaves sadarbojas ar etas teroristiem. Ir runa taču arī par terorismu apkarošanu. Spānijas iekšienu un ārpus valsts robežām e, pastāv sadarbība ar Venecuēlu. E, un mēs arī esam izteikuši konkrētas e, prasības Venecijā, bet mums ir tomēr jāsadarbojas ar policiju, ar diplomātiskām iestādēm, ar tiesību sargojušajām iestādēm, tikai tā mēs varēsim gūt panākumus cīņā pret terorismu. Paldies! Paldies! Paldies, Maņas kundze. Līdz ar to ir paveiktas viens minūtes uzstāšanās un pievērsīsimies darba kārtības nākošajam punktam. Tas ir Dekeizer kundzes ziņojums veselības aprūpas sistēmas subsahāras Āfrikas.